162. pāns paredz, ka jūs varat iesniegt eh, paziņojumu, ja tas nav garāks par 200 vārdiem. Tagad pievērsīsimies nākamajam jautājumam darba kārtībā - Mauritānija, jo īpaši Biram Dah abēd lieta. Pirmais runātājs būs Lohbīlers kundze. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi, kolēģis! Mauritānija 1981. gadā ir aizliegusi verdzi, verdzību, un kopš 2007. gada verdzība ir krimināli sodāma, bet praksē verdzība vēl ar vienu nav izskausta. Daudzas mm, organizācijas, piemēram, īra un citas starptautiskās mm, organizācijas pret verdzību aicina mm, pārtraukt šo praksi. Mauritānija Mauritānijas valdībā vajadzētu ņemt vērā šo organizāciju darbu un vajadzētu uzskatīt, ka šīs organizācijas eh, šai valstī palīdz izskaust verdzību. Taču šī situācija norādas pretējo. Šodien ar šo rezolūciju mēs aicinām valdību uzsākt eh, aktīvu darbību, lai pārtrauktu vēršanos pret uh, verdzības izskaušanas aktīvistiem. Mēs vēlamies, lai šie aktīvisti tiktu atbrīvoti, jo īpaši um, Birams Dam abeids. Mauritān, ja Mauritānija vēlas izskāst verdzību, tad eh, vajadzētu arī apkarot eh, daudzu paversnāto cilvēku nabadzību. Pēc iespējas drīzāk vajadzētu ļaut, lai haratīniem atkal ir tiesības uz eh, zemes īpašumu. Šo zemi viņi ir kultivējuši paudzēm ilgi. Mauritānijas valdībai vajadzētu aktīvāk pie tā strādāt. Arī startautiski uzņēmumi, kas darbojas Mauritānijā, tiek aicināti nodrošināt, lai viņi neizmantotu piespiedu darbu vai bērnu darbu. Protams, tas ir arī Eiropas Savienības uzdevums nodrošināt, lai nekādā gadījumā tirzniecības attiecībās ar Mauritāniju eh, netiktu pieļauts vergu darbs, kaut vai netiešā veidā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Predeskungām. Paldies, priekšsādātāji! Šodien mēs eh, diskutējam par Mauritāniju un eh, Biramu dabu apaidu, bet tas man nav vienkārši. Es ieteicu šo tematu darba kārtībā, bet eh, šeit ir ļoti daudz dažādu jautājumu un runājot par Biramu dabu dahu abeidu, un gribētu teikt, ka viņš ir viens no aktīvākajiem verdzi, verdzības apkarotājiem Mauritānijā. Man šis jautājums ir ļoti emocionāls, un es gribētu aicināt Mauritānijas varas iestādēm atbrīvot šo vīru, kas uh, cīnās par savas valsts labklājību. Runājot vispārīgāk, es domāju, ka Mauritānijai vajadzētu beigt izturēties ar uh, tādu kā negāciju, un tai vajadzētu saprast, ka verdzība ir jāizskauž pēc iespējas ātrāk. Tas ļaus visai Mauritānijas tautai uzāpot. Lielas paldies! Nākamā runātāja Žitnānskas kundze. Paldies! Kaut ir pienācis jau 2014. gads, vēl ar vienu pastāv valsts, kas uh, eh, pacieš verdzību. Šeit patiešām ir runa par reāliem vergiem. Ir vergturi, kas var lemt par šo vergu dzīvību un nāvi. Es nosodu šādu situāciju. Šāda prakse pat ir aizliegta ar likumu šajā valstī, un es pieprasu Mauritānijas valdībai atbrīvot tos cilvēkus, kas iestājas par verdzības atcelšanu. Uh, tādas kā biramu dahu abēdu. Vajadzētu ne tikai ievērot cilvēktiesības, bet ņemt vērā arī šīs valsts pašas pieņemtos likumus. Es domāju, ka šādās situācijās mēs nedrīkstam pakļauties nekādām ekonomiskām interesēm. Nākamais runātājs Vaidenholcer kungs. Daudziem no mums Iepriekšējā gadā bija iespēja redzēt, kas notiek ar Biramu Dahu abēdu līderi Mauritānijā, kas iestājas par verdzības atcelšanu. Viņš iestājas arī par cilvēktiesību ievērošanu Mauritānijā. Ir veiktas dažādas izmeklēšanas kampaņas, un šo kampaņu laikā viņš un viņa uh, līdzdarbinieki tika apcietināti. Viņi tagad tiek apsūdzēti dažādos nodarījumos, un viņiem pat var draudēt nāves sots. Mēs aicinām, lai šie cilvēki nekavējoties tiktu atbrīvoti, un lai Mauritānija ņemtu vērā savas saistības, ko tā ir uzņēmusies dažādos starptautiskos nolīgumos. Uh, Mēs arī aicinam, lai šī rezolūcija uzsāktu dialogu ar Mauritānijas varas iestādēm, kurām beidzot ir jāpieliek punkts šāda veida aktivitātēm savā valstī. Lielas paldies, Kurao kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Saskaņā ar vienu no pēdējiem Amnesty International ziņojumiem ir teikts, ka vairāk tūkstoši cilvēku dzīvo kā vergi Mauritānijā, viņi ir pakļauti savam kungam. Te ir runa par īstu verdzību, te ir runa par darbu, kas netiek apmaksāts, par bērniem, kas piedzimst kā vergi, tāpēc, ka viņi piedzimst verdzinēm. Tas ir patiešām šausminoši, ka cilvēks var piedzimt kā vergs. Katru dienu vergi cieš no diskriminācijas un viņu cilvēktiesības tiek bradāts kājām. Kādā dienvidu pilsētā Rosso mēs esam piedzīvojuši ļoti daudz šādu incidentu. Uh, Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu, lai Mauritānijas varas iestādes nekavējoties atbrīvotu visus politieslodzītos. Paldies, Debrēs kungs. Es gribētu publiski paust uh, mūsu atbalstu savas grupas vārdā šai rezolūcijai, jo nekavējoties ir jāatbrīvo Biram Dahabēts un visi uh, abolicionisti. Vajadzētu noteikti vērsties pret verdzību Mauritānijā. Uh, Bet eh, ņemot vērā eh, divas lielās grupas, eh, kas ir svītrojušas vairākus punktus šajā rezolūcijā, es gribētu runāt par to, ka mums ir jāicina Mauritānija parakstīt protokolu, kur ir runāts par cilvēktiesību ieviešanu Āfrikā, bet tas arī tika atteikts. Tāpat arī mēs gribējām, lai tiktu uzsākts politisks dialogs ar Mauritānijas valdību par cilvēktiesību ieru, ieru, ievērošanu saskaņā ar Kotonu nolīgumu 8. pantu, bet arī tas tika atteikts. Uh, Mēs arī gribējām aicināt, lai komisija uzsāktu oficiālas sarunas saskaņā ar 96. pantu eh, cilvēktiesību protokolā, bet tas arī tika atteikts. Es īsti nesaprotu šos atteikumus. Tie netika nekādā veidā argumentēti mūsu sarunās. Nu, varbūt te ir vienkārši ņemta vērā, ņemts vērā grupu lielums, bet tas, manuprāt, nav pietiekams arguments. Lielas paldies, Sendris kungs. Sendris kundze. Paldies, priekšādātāji! Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 4. pāns aizliedz eh, jebkādus verdzības veidus. Pēc 76 eh, gadiem 21 miljonu cilvēku vēl ar vienu ir vergi un veic vergu darbu. Miljoniem cilvēku tiek eh, seksuāli izmantoti tiek izmantota neoliberāla politika, un tas arī apdraud cilvēktiesības. Ceturtais pants ir svarīgs un jāievēro visā pasaulē. Eiropas Savienība tāpēc nedrīkst pievērt acis. Mēs pieprasām, lai Mauritānija atbrīvo Biramu Dahu abeidu. Un mēs aicinām, lai Mauritānija aizliedz verdzību un pieņem attiecīgos pasākumus. Eiropas Savienībai vajadzētu aicināt, lai multinacionāli uzņēmumi arī iestājas par cilvēktiesībām visā pasaulē. Paldies, turpinām debates. Tagad Polčaka kungs. Paldies, es vēlētos uh, norādīt, un tas jau ir teicies pieminēts, ka Mauritānija bija pēdējā valsts pasaulē, kas uh, aizliedza verdzību 1981. gadā. Vēlāk eh, verdzība tika iekļauta kā krimināls noziegums Mauritānijas tiesību aktos, bet ir tikai daži gadījumi, kad uh, tiesas ir skatījušas šādas lietas. Saskaņā ar uh, Free Foundation ziņojumiem Mauritānija ir valsts, kur uh, vislielākā iedzīvotāja daļa dzīvo šajā valstī kā vergi. Tie ir 4% no visiem iedzīvotājiem. Uh, ir ārkārtīgi grūti izmainīt eh, senas tradīcijas sabiedrībā, bet tas nekādā gadījumā nevar būt attaisnojams. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt Mauritānijai pārvarēt eh, šo šausminošo situāciju. Es vēlētos pateikties Prēdis kungam par to, ka viņš eh, ierosināja šādu rezolūciju. Paldies! Šķiet, ka Gasbāras kunga nav zālē. Nē. Nav viņa klāt. Labi, tad nākamā runātāja Veržijā kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Mauritānija ir tāda interesanta valsts, bet vajadzētu atgādināt, ka pašreizējais Mauritānijas prezidents uh, ar militāru apvērsumu uh, gāzi no varas eh, vienīgo demokrātiski ievēlēto prezidentu šajā valstī. Uh, mēs redzam, ka šajā valsts, šī valsts arī uh, gūst labumu no dažādiem militāriem grupējumiem. Arī rasisms ir ārkārtīgi redzams un galvenokārt vēršas pret uh, iedzīvotājiem ar tumšādas krāsu. Neskatoties uz to, ka 1981. gadā verdzība tika aizliegta un 2007. gadā tika padarīta par kriminālu noziegumu, tā vēl ar vienu šajā valstī ir atrodama. Mēs uh, redzam, ka nekādi nolīgumi netiek uh, Eh, ievēroti. 2008. gadā Birams Dah Abeits, ko šēra ar tumšādas krāsu un, un vergu dēls, eh, vērsās pret verdzību eh, šajā valstī, bet tagad viņam draud nāves sots. Vajadzētu izdarīt spiedienu, dažādu veidu spiedienu, lai šajā valstī šai praksē tiktu pielikts punkts. Es balsošu par šo rezolūciju, kaut arī tai arī ir savi trūkumi. Paldies, kas tāldokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlreiz runājam par Biramu Dahabēdu, drosmīgu aktīvistu, kas ir ieslodzīts cietumā par to, ka viņš cīnās pret vienu no lielākajiem eh, sociālajiem lāstiem pasaulē pret eh, verdzību. Oficiāla verdzība tika aizliegta šajā valstī 1981. gadā, bet eh, tā vēl ar vienu šeit ir endēmiska. Tā balstās uz eh, pilnīgi netaisnīgu un patvaļīgu subordināciju un pakļaušanu. Mēs sūtam naudu, lai finansētu sociālās integrācijas projektus, taču mēs eh, savā veidā piekrītam, klusām piekrītam šai valdībai, kas absolūti neievēro cilvēktiesības. tiesības nevar nekādā veidā teikt, ka darbojas Kotonu nolīgums vai AKK, nevar būt eh, draudzīgas attiecības ar šo valsti. Mēs nevaram uh, pievērt acis uh, pret valsti, kas uh, ir ielikusi aiz restēm tādus cilvēkus kā Biram un Daha Abeidu. Cilvēkus, kas uh, ir uzsākoši pilnīgi mm, neuzvaramu cīņu. Viņš noteikti ir jāatbrīvo. Epitīdējas kungs. Paldies, priekšādētāji! Šķiet ir pilnīgi neticami, ka uh, 21. gadsimtā 20% no Mauritānijas iedzīvotājiem ir vergi. Valsts valdība vienkārši akceptē šādu situāciju un tās reakcija uz šo problēmu ir ieslodzīt Biramu Dahu abēdu, viņu un arī citus uh, cilvēkus no asociācijas, kuru viņš pārstāv. Tas runā pretī demokrātijai, mums tas ir jānosoda. Mēs esam pieredzējuši arī, ka ir citas valstis, tādas kā Grieķija, kas ir ļāvušas ievēlētām varas iestādēm ieslodzīt partijas līderus arī viņi tiek likti aiz restēm. Tas nenotiek kaut kur citur pasaulē, bet arī Grieķijā. Es to saku tāpēc, ka, manuprāt, šajā telpā valda ļoti liela liekulība. Mēs nosodam šādus jautājumus citās valstīs, bet eh, pieciešam tos paši savā vidū. Paldies! Ventes kungs. Paldies, priekšādātāji. Kaut arī verdzība tika aizliegta, uh, Mauritānijā jau pirms vairākiem gadiem, nav nekādu noteikumu, kas ļautu verdzību likvidēt. Tā arī tiek mantota, jo īsnībā tā ir atkarīga no tā, kam jūs piedzimstat. Mēs nevaram kaut ko tādu akceptēt Eiropas Savienībā, tāpēc, ka te ir runa par AKK valsti. Mums ir jāsniedz atbalsts vietējiem aktīvistiem. Tieši tāpēc mēs arī eh, vēlamies palīdzēt Birham, Daham, Abēdam un pārējiem, kas eh, cīnās pret verdzību un kas bieži vien nokļūst cietumā. Mums vajadzētu arī sagaidīt, lai valdība patiešām uh, likvidē verdzību, jo tikai šādā veidā varēs nodrošināt efektīvu sadarbību un atbalstu šai valstī. Paldies, tagad Kelīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jau trešo gadu mēs spriežam par uh, cilvēktiesību jautājumiem šajā pasaules reģionā. Patiešām grūti noticēt, ka mēs runājam par verdzību mūsdienās, bet tāds tiešām ir. Jo īpaši tad, kad mēs saprotam, ka Mauritānija ir pēdējā valsts pasaulē, kas uh, oficiāli aizliedza verdzību 1981. gadā. Neskatoties uz to, 33 gadus vēlāk tiek uzskatīts, ka uh, no 4 līdz pat 20% iedzīvotāju šajā valstī ir vergi. To nevar akceptēt. Ir uh, jāvērš spiediens pret Mauritāniju, lai tā ievērotu pati savus noteikumus un lai tā dotu iespēju vergiem kļūt par uh, savas zemes īpašniekiem. Mums ir arī jārespektē un jāatbrīvo Dahabeida kungs, jo viņam nav nekāda pamata atrasties ieslodzījumā. Diai. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Ir pieteikušies daudz runātāju. Es atvainojos, nevarēšu dot visiem uh, vārdu. Pirmā Gēringeris kundze. Dziękuję, panie przewodniczący. Biram Dahabeid. Paldies, priekšsādātā. Birams da Abeits ir līders abolicionistu kustībā Mauritānijā. 2013. gadā viņam piešķīra ANO cilvēktiesību balvu. Bet šī paša gada 11. novembrī viņš un citi abolicionistu aktīvisti mierīga protesta demonstrācijas laikā tika apcietināti un iemesti cietumā. Mēs aicinām viņus nekavējoties atbrīvot. Mauritānija gal galā ir Eiropas Savienības partnervalsts un tā ir noslēgusi AKK nolīgumus. Un atgādināsim, ka Eiropas Savienības stāsies pretverdzību, bērnu, eh, piespiedu darbu un. Uh, Aicinām tāpēc Mauritānijas varas iestādes ievērot tās starptautiskās saistības, ko tā ir uzņēmusies. Eiropas Savienība un ārējās darbības dienas ir tie, kam ir jāspēcina attiecības ar Mauritāniju, izklāstot viņiem mūsu prasības. Ir tāpat jādomā par labākiem veidiem, kā aizstāvēt, aizstāvēt verdzības izkošanas aktīvišķu šajā valstī. Paldies tālāk. Nākamais runātājs Marijas Kungs. Pragmatī, edo έχουμε ένα κατεξοχήν ψήφο. Marijas kungs. Priekšādātāja šī rezolūcija, par ko balsos parlaments, ir saistīta ar cilvēktiesību aizsardzību. Eh, un te jā, jā to pieņem te politiski straujā gaitā. Mēs šeit runājam par Mauritānijas režīmu, par kuru droši varam teikt, ka vēlamies uh, pielikt punktu opozīcijas vajā, vajāšanai un Domāju, ka šoreiz mums gan ir pilnas tiesības to pieprasīt. Nu, un beidzot, beidzot, Eiropas parlaments pamatot aizstāv kādas cilvēku tiesības. Bet tam beidzētu ļoti līdzīgi rīkoties arī attiecībā uz citiem pārkāpumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības teritorijā valstīs, kas cieši no ES memorandiem tādās valstīs, kur trojka ir patvaļīgi izrīkojusies un nodarījis cilvēkiem pāri tādā veidā, bradājot cilvēktiesības ar kājām. Mums nepieciešams uzdot atklātus jautājumus varas iestādēm par šo rīcību. Un ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēktiesības ir um, tādās valstīs, ka Grieķija ievarotas netiek, un tas ir šī memoranda dēļ. Jakovīki. Lielas paldies, Jakovika kungs. Zar je moguće da danas u ovom parlamentu raspravljamo o jednoj zemlji... Paldies, priekšsādātāji. Tas, ka šodien šajā parlamentā apspriežam tādu valsti, kas ir mūsu partners, ir šokējoši. Tā ir valsts, kurā joprojām turpinās verdzība, vai tas nav šausmīgi? Mauritānija taču gal galā ir Vidusjūras Savienības dalībniece organizācija, ko mēs izveidojam, vismaz ko aizsākām, un šai kontekstā gribu paust visstingrāko atbalstu šai rezolūcijai un gribu skaidru un gaišu pateikt, ka esam mm, gaidām, lai augstā pārstāve arī dara visu iespējamo, lai Birams Dāvēts tiek atbrīvots no cietuma. Mauritānijā. Viņš ir kļuvis par abolicionismu simbolu. Viņš ir cīņas pret sistēmu simbols. Ir tīpaši šajos apstākļos, kad 20% iedzīvotāji dzīvo verdzībā. Tas ir briesmīgi. Paldies. Paldies, priekšsādātājs turpina. Grācie, signor prezidente, honorevoli deputāti. Nākamais runātājs, paldies. Padomas pārstāvs Delavedovs kungs. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas parlamentu sagatavoto rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem Mauritānijā un tieši konkrētāk par Biram Dabēda lietu. Viņa lieta mums ir labi zināma turpin, tiek turpināta kampaņa pret verdzību šai valstī. gadā bija arī apostāzes apsūdzības, um, kas arī nav pieļaujams. Tā visa rezultātā abolicionista kustība atkal pieņēmās spēkā. Un viņš bija arī prezidenta amata kandidāts pagājušā gada jūnijā. Un tad demonstrācijas laikā viņu arestēja. Teica, ka viņš lūk esot pieslējies organizācijai, kas nav valstī atzīta un tā tālāk. Tādējādi mūsu uzmanība atkal pievērsās uh, cilvēktiesību pārkāpumiem šai valstī. Ir īpaši šai necilvēcīgai verdzībai, mm, īpaši teritorijās, kas robežos ar Senegālu. Esam ļoti nobažījušies par šiem nesenajiem arestiem un ar mūsu delegācijas Mauritānijā palīdzību regulāri sazināmies ar, uh, uz, ar IRAM organizāciju, jeb evolucionistu uh, kustības atjaunošanas iniciatīvu, un uh, vēlamies dialogu arī ar varas iestādēm, vēstniekiem Mūsu vēstnieki Mauritānijā ir tikušies arī ar premjeru un ir runājuši par Biramdābēda arestu. Arī sarunas ir notikušas šai kontekstā politiskā dialoga ietvaros Kotonu nolīguma sarunu kontekstā. Mēs esam pateikuši, ka ir pilnībā jāievēro tiesiskums un it īpaši vērsām uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt nediskriminēšanu etniskajām grupām, ras, rasēm un tā tālāk. Eiropas Savienība turpinās darīt visu, kas tās spēkos, sekos situācijai, turpināsim dialogu ar varas iestādēm un pilsonisko sabiedrību, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta taisnīga attieksme un objektīva attieksme pret visiem spērsim vajadzīgos soļus arī nākotnē. Ceram, ka varēsim gūt progresu un delegācija, kā jau teicu, uzmanīgi sekos situācijai un šai konkrētajai lietai. Priekšsēdētā godātie deputāti Eiropas Savienība ir regulārs dialogs ar Mauritāniju par tādām lietām kā cilvēktiesības. Mēs atbalstām arī Mauritānijas valdību tās vēlmē spēcināt institucionālo ietvaru un tiesību aktu struktūru attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, bet darba vēl ir daudz. 2014. gada martā Mauritānija pieņēma ceļu karti, kur tika iekļauts virkni rekomendācijas, kas ļautu izskaust visa veida verdzības formas. Viņi turklāt arī piekrita izveidot attiecīgu kriminālu tiesmu, lai uh, tur izskatītu lietas, kas saistītas ar, ar verdzības īstenošanu. Valdībai tālāk šī ceļu karta ir jāīsteno. Un šai ziņā esam cie, darbojamies ciešā saistībā arī ar ANO cilvēktiesību struktūrām, uzturam regulārus, regulārus dialogus un diskusijas par cilvēktiesībām ar viņiem. Tādējādi mūsu rīcībā ir svaigākā informācija Un gribu teikt, ka mēs esam finansējuši trīs projektus ar nosaukumu cilvēktiesību un demokrātiju šai sadaļā Mauritānijā, un šie projekti nāk par labu vietējiem NVO. Un Biramda abēda lieta atgādina, ka joprojām darāmā ir daudz. Dialogu un sadarbības ietvaros ar Mauritāniju cilvēktiesības vienmēr ir primāras. Te runājam arī par verdzību un cita veida uh, pārkāpumiem. Ja šādas lietas at, at, notiktu arī turpmāk, mēs pilnīgi noteikti pievērsīsim tam uzmanību un diplomātiskajā darbā pret tām vērsīsimies. Paldies, saka priekšādātājs Gala Vedevas kungam. Priekšādātājs lūdzu ievērot zālē kārtību. Jo šobrīd ir gandrīz neiespējami sadzirdēt runātājus, ņemot vērā kāds fona troksnis pastāv. Pāriesim pie trešā